Sveicam mūsu eh, debatēs par ekonomiskās krīzes sociālajiem aspektiem. Mēs strādāsim televīzijas tiltā ar eh, Bukaresti. Un kopā ar mums šajā mini studijā ir Žaks Baro, Eiropas komisijas eh, viceprezidents Reners Hofmans, tālāk Filips Buks, kas ir Eiropas uz Business Europe konfederācijas priekšsēdētājs. Un E, politologs Roberts Bančīrs, Gelapa prezidents. Un sāksim ar Mančinu kungu. Ja jūs varētu mums pastāstīt kaut ko par pamattendencēm, kas valdīja šajās e, vēlēšanās, par vēlētāju aktivitāti un tā tālāk. Kas attiec uz eh, vēlētāju aktivitāti, tad eh, tika paredzēts, ka eh, vēlētāja aktivitāte būs daudz zemākā 2004. gadā, taču tas tā nenotika. Tas zināmā mērā tā notika tikai nedaudzās valstīs, taču virknē valstu, kā es esmu to redzējis pašā pēdējā laikā, uh, Būtībā starpības starp 2004. un 2009. gadu ir tikai kāds pusprocents, kā piemēram Vācijā. Citās valstīs savukārt mēs vērojam vēlētāju aktivitātes pieaugumu. Liels pieaugums, piemēram, vērojams Bulgārijā, Latvijā. Tātad dažās no valstīm, kuras e, visvairāk cieši no krīzes un kur vēlētāji visvairāk satraukti, tie arī ir visaktīvākie. Un pat īrijā ļoti ilgā laika posmā šī ir vislielākā vērojumā vēlētā aktivitāte. Paldies! Baraukungs lūdzu, labvakar! Esiet sveicināts, Baraukungs! Vai jūsuprāt iekšējais tirgus 27 eh, valstīs var tikt eh, pārvaldīts bez sociālas Eiropas? Jā, ir jā, jāpamanās sasaistīt dinamisku tirgu konkurenci un tajā pašā laikā sociālajām dimensijām. Tieši to arī sagaida jaunais parlaments un arī E, jaunai komisijai ir jādomā par to, kā tā var apvienot tirgus dinamismu un jāiet vēl tālāk liberalizācijā un konkurencē, taču tajā pašā laikā jāpiešķir sociālā dimensija, kas, manuprāt, pieprasa daudz nozīmīgākus līdzekļus, daudz vienkāršākas procedūras, lai rīkotos, piemēram, pret bezdarbu. Eiropa nevar palikt bez saviem cilvēku resursiem, tai ir jāliek uzsvars uz Eh, savu strādājošo darba vietu saglabāšanu. Galvenie dalībnieki Eiropas Savienībā šajā Eiropā būtībā ir izveidojuši sociālu Eiropu. Piemēram, šeit es runāju ne tikai par politiķiem, bet arī par arotbiedrībām. Jā, taisniecība, arotbiedrība konfederācija Eiropā vienmēr ir eh, stimulējusi integrāciju. Un ir labi, ka eh, vēlētāja aktivitāte nav kritusies, taču, manuprāt, tā joprojām ir pārāk zēma. Un mēs ceram, ka nākamajā sasaukumā mēs vērosim daudz spēcīgāku Eiropas parlamentu. Uh, Pēdējā laikā mēs vērojam sasprindzinājumu darba tirgū, un jums tagad ir jāpierāda, ka jūs varat ne tikai veiksmīgi veidot kopējo tirgu, ne tikai nodibināt kopējās valūtas telpu, bet arī veidot kopēju sociālu Eiropas integrāciju. Te var kungs, bet vai tas ir jūsu interesēs, lai būtu spēcīga sociālā dimensija un stingra sociālā Eiropa, tad, kad mēs runājam par Eiropas uzņēmumiem? Jā, tieši tā. Ir svarīgi, lai Eiropā būtu spēcīgs iekšējais tirgus. Mēs jau pagātnē to esam spējuši panākt. Un tam ir bijušas pozitīvas sociālas sekas, ir radītas miljoniem jaunas darba vietas. Sociālās Eiropas jautājums ir nevis jautājums par to, cik daudz likumu jūs pieņemsiet un cik līgumus mēs noslēgsim Man diemžēl jums ir jāpārtrauc, jo mēs eh, tagad palūkosimies, kas notiek Rumānijā. Eh, tieši saistē ar mūsu kolēģi Luka Nikolesku. Mēs ar viņu mēs eh, palūkosimies, kādas tad ir tendences Rumānijā. Luka Nikolesku, viņš atrodas um, Rumānijas televīzijā, esiet sveicināti. Sveicināti, Nikolesku kungs, vai jūs varētu pastāstīt mums par pēdējām tendencēm Rumānijā? Jā. Ja? Eh, tendences, eh, ko mēs esam tikko noskaidrojuši eh, savā starpā sacenšas kreisie un labējie, un tad ir arī trešajā pozīcijā liberāļi 16%, taču šeit mēs runājam tikai par tendencēm. Mēs redzam, ka par 7% balsu ir savākošie galēji labējie. Uh, un iespējams arī viņi tiks Eiropas parlamentā. Nikolisko kungs, vai jūs prāt? Ir, ir E, e, ekonomiskā krīze negatīvi ietekmējusi Rumānijas vēlētāju izvēli, tīpaši runājot par šo galēji labo spēku parādīšanos, jo ļoti bieži mēs saistām galēji labējos ar sociālām problēmām. Jā, e, tā tas varētu būt, tāpēc, ka ekstrēmi, labēji ekstrēmisti savā kampaņā daudz izmantoja ekonomisko krīzi, citas partijas, konkrēti lielās partijas, varbūt nepietiekoši ņēma vērā krīzes iete, E, ietekmi. Tāpat arī jānorāda, ka ekonomiskā krīze, pat ja tā ir e, klātesoša, e, nav tik liela kā citās valstīs. Piemēram, Rumānijā bezdarbs ir tikai 5%, kas salīdzinājumā ar Spāniju, piemēram, ir neliels. Tāpat arī ir ļoti daudz uzņēmumi, kā piemēram Dāčija, kas ra ražo Logan automobīļus, ražo aizvien tās ražošanas apjoms pieaug kopš gada sākuma, jo ir gan Vācijā, gan Francijā situācija tāda, ka e, šīs automašīnas ļoti labi tiek pārdotas. Paldies, Luka Nikolesku! Un nākošais debuka kungs. Um, Jā, turpināšu. Protekcionismu sistēma autorūpniecībā darbojas uh, daudzās valstīs. Vai tas būtu tas secinājums, kas mums būtu jāņem vērā? Nē, mēs šeit runājam par iekšējo tirgu. Daudz kas tiek darīts valstu līmenī, lai uh, eh, atvesaļot savu tautsēmniecību, Bet, ja kādā valstī kaut kas tiek darīts uz cits valsts rēķina, tad gal galā cietējas ir visas puses, jo tieši iekšējais tirgus ir tas galvenais jautājums, un tas nav tikai ekonomisks jautājums, tas ir sociāls jautājums. Un ar savu kolēģi Hopmans kundzi mēs esam mēģinājuši panākt, panākt vienošanos, e, taču nevienmēr mēs varam vienoties. Uh, Nu, nevar taču vienoties par kopēju algu visā Eiropas Savienībā. Nu, kā mēs varam, piemēram, salīdzināt vai pielīdzināt algu līmeni Rumānijā un uh, Vācijā? Jaunajām dalībvalstīm ir jāpanāk vecās dalībvalstis. Komisārkungs, kā varētu sakārtot šīs lielās diverģences, šīs atšķirības? Tas varētu pat sagraut iekšējo tirgu, tās šādas lielas atšķirības. Jum. Jā, bet mūsu pirmais jautājums ir nodarbinātība. Un šeit Eiropai ir jāspēlē sava loma. Es uzklausīju Debuka kungu, un es domāju, ka runājot par atalgojumu, katra dalībvalsts ir ar neapstrīdam kompetenci. Taču Eiropas sociālais fonds, e, e, globalizācijas e, pielāgošanās fonds, tam visam ir jāpalīdz dalībvalstīm saglabāt darba vietas lai varētu uh, palīdzēt strādājošajiem pārkvalificēties, rast citus rasinājumus, lai Eiropa nezaudētu savu eh, cilvēku bagātību. Bet kāpēc eh, arotbiedrības darbojušās līdz šim tikai nacionālā līmenī? Nē, tā nav. Mēs darbojamies Eiropas līmenī jau vismaz pēdējos 40 gadus. Uh, 73. Eh, gadā tika izveidota Eiropas Arotbiedrību konfederācija, un, manuprāt, mēs esam daudz virzījušies uz priekšu, veidojot šo sociālo dimensiju, dažkārt kopā ar Business Europe, eh, citreiz veiksmīgāk, citreiz mazāk veiksmīgi. Tas, ko mēs vēl neesam izdarījuši līdz šim, Jada Burkungs, piemēram, kā mēs redzējām, uzsvēra, ka mēs esam radījuši jaunas darba vietas, tad problēma Tāpat laikā ir nevienlīdzība. Tā Eiropā pat ir pastiprinājusies, un puse no šīm jaunajām darba vietām ir tādas nedrošas, nestabilas. Jautājums, ko mēs varam darīt vēl papildus tam, kas ir izdarīts, ko mēs varam darīt tā tad papildus šim nacionālajam līmenim Eiropas līmenī, jo mums ir kopīgais Eiro, Eiropas tirgus, mums ir nepieciešama arī kopējā politika. politika. Eh, you... Marčin kungs, eh, vai jūs domājat, ka Iemesls ir šī kopīgā uztvere Eiropas Savienībai, kāda, eh, es atvainojos, sociālajā politika Eiropas Savienībā. Es domāju, ka jautājums ir tāds, vai pilsoņi uzskata Eiropu kā risinājumu savē, savām ikdienas problēmām. Šajā uztverē, manuprāt, ir liels atšķirības. Ja jūs man jautājat, kādā līmenī viņi domā politiķi varētu atrisināt šīs problēmas, tad eh, apmēram 43% eh, saka, ka tas ir eh, nacionālā līmeņa problēma. Tikai 9% uzskata, ka tas ir Eiropas līmeņa jautājums. Tātad cilvēki uzskata, ka Eiropas ietekme uz viņu reālo dzīvi ir ļoti tāla. Tāpat jautājums par to, vai šī pašreizējā krīze, vai to varētu atrisināt lokālā, nacionālā līmenī. Uh, Jā, šeit varbūt cilvēku uztvere nedaudz savādāk. Cilvēki šo finansiālo krīzi uztver ne tik daudz kā Eiropu, bet kā Startautisko valūtas fondu Ameriku, tā tad daudz globālākā mērogā to visu saskata. Un tāpēc arī viņiem ir tādas eh, lielākas cerības un vēlmes no Eiropas puses, lai kaut kas notiktu. Un vēl viena lieta, kas, manuprāt, ir sašķēlusi Eiropu, ir tas, kā pilsoņi uztver, cik lielā mērā viņi paši var ietekmēt savu dzīvi. Un te ir milzīgas atšķirības, piemēram, Ziemeļvalstīs, tāpat arī Nīderlandē. You have, uh, green... Ļoti neliels iedzīvotājs skaits uzskata, ka Eiropas Savienība tieši ietekmē mūsu dzīvi, bet ir uh, daudzas uh, citas valsts, kur šie jau, šis, šī uztvere ir pavisam cita. Un jāsaka, šis dalījums nav tā kā, teiksim, starp Ziemeļu valstīm un uh, Dienvedu valstīm. Un es domāju, ka arī viss šī uztver ļoti labi izpaudīsies uh, vēlēšanu rezultātos. Un tagad mēs sazināsimies ar Bukarestu. Orban kungs, kāda, kāda ir jūs pirmie iespaidu par balsojumu Rumānijā. Vai Rumāņi ir vīlušies Eiropas Savienībā? Nē, noteikti es tā nevarētu teikt. Ir lielākais vairākums par Eiropas uh, Savienību. Tāda ir nostāja Rum Rumānijā, bet vēlētā aktivitāte nav bijusi īpaši augsta. Tā ir bijusi zemāka nekā tā bija 2007. gadā vēlēšanās, bet tomēr ir skaidrs redzams, ka lielākais vairākums Rumānijā ir pār Eiropas Savienību. Vai jūs domājat, ka Eiropas Savienība kaut kādā mērā nespēja pārliecināt eh, Rumānijas pilsoņus? Jo, jebkurā gadījumā rezultāti, nu, principā runā paši par sevi, vai tā nav? Es nedomāju, ka šī ir problēma, kas ir saistīta ar Eiropas Savienību. Es domāju, ka šī vēlētāja aktivitāte ir saistīta arī ar aktivitāti vietējās pašvaldību vēlēšanās, kas notika nesen, kas arī bija tikai 40%. Tā ka, acīm redzot, tā ir Rumānijas vēlētāju attieksme pret savām vēlētāju tiesībām. Un jāsaka, mums nebija īpaši izvērstas tādas pretrunīgas debatas par Eiropas Savienību. Es domāju, ka interese kopumā varbūt nav bijusi pietiekama augsta par Eiropas parlamentu vēlēšanām. Uh, Orbán kungs, paldies, ka pievienojāties mums šovakar. Monsieur le commissaire, Komisārkungs, vai jūs domājat, ka šī e, komisija ir pieļāvusi kļūdas krīzes e, laikā, piemēram, septembrī, kad netika piedāvāts e, plāns izkļūšanai no krīzes, kas būtu ticams un pieņemams Eiropas pilsoņiem? Es domāju, ka komisija ir strādājusi ļoti labi, taču tiesa, ka krīzes jautājumos tā ir eh, bijusi ieslīgusi tādos ļoti, nacionā, ļoti eh, nacionālās pārdomās un kavējusies ļoti daudz pie nacionāliem jautājumiem un eh, pietiekam maz, pārāk maz pievērsos uzmanības tam, ka atvesļošanas plānam ir jābūt visam Eiropas atvesļošanas plānam. Taču es E, gribu e, norādīt, kā komisija jau sākotnēji ir e, strādājusi pie ļoti, ļoti daudziem šiem jautājumiem, gan runājot par noguldījumu garantijām, gan par citiem, un tāpēc komisijai, es uzskatu, ir vēl labāk jāskaidro tas, ko tā dara, lai varētu regulēt finanšu tirgus. Taču šajā sakarā ir nepieciešams mazliet ambiciozāks budžets. Un vai jūsuprāt, Barozo komisija ir darījusi viss nepieciešamo. Jā, tā varētu būt bijusi ambiciozāka nekā tā ir bijusi pēdējo piecu gadu laikā. Es gribētu minēt uh, piemēru, kas attiecas uz Eiropas kopienu tiesas nolēmumiem. Uh, tie nevienmēr sniedz pareizo uh, tātad vēstījumu iedzīvotājiem. Uh, Uh, ja tiek pateikts, ka tā vienkārši aizstāv uh, iedzīvotāju pamatiesības, tad ir nepieciešams plašāks skaidrojums. Kas tad ir prioritāte? Vai prioritāte ir šīs te uh, cilvēku sociālās pamatiesības? Cilvēki ticēja Eiropai, taču uh, reizēm cilvēki sāk daudz zaudēt šo ticību. Uh, Eh, šim darbam ir jābūt ambiciozākam, mērķiem ir jābūt tālijošākiem, komisijai jābūt drosmīgākai. Attiecībā uz Eiropas kopienu tiesu komisiju cenšas interpretēt direktīvas un nolēmumus eh, tā, eh, kas, manuprāt, nav pareizais veids. Jā, bet tad, kad mēs runājam par um, atsevišķām lietām, piemēram, tādām, kas tiek skatīts Francijā, Itālijā un tā tālāk. Kā jums šķiet? Vai uh, uzņēmumi Eiropā, ārotbiedrības, valdības patiešām vēlas vairāk Eiropas? Vai tomēr pastāv zināms uh, ekonomisks nacionālisms? Uh, Ziniet, es eh, ļoti cieši sadarbojos ar Eiropas uzņēmumu padomu, un viņi tiešām meklē Eiropas lēmumus, nevis lēmumus, teiksim, strādājošajiem Vācijā. Ir nepieciešama Eiropas stratēģija autoražošanai, piemēram, visā Eiropā. Nav nekādas jēgas eh, skatīties tikai uz stratēģiju vienai valstī. Visai Eiropai ir jācenšas risināt šie izaicinājumi. Jā, bet kā jums šķiet, vai Eiropas sārotbiedrības patiešām vēlas izstrādāt kopēju pieeju, um, pieeju risinot Eiropas problēmas? Uh, Un šeit laikam būtu jājautā eh, Kos uh, eh, Hofman kungam. Es gribētu rieģēt uz eh, to, ko sacīja komisārs, un arī domājot par jūsu jautājumu, kas ir ļoti būtisks. Vai Eiropas institūcijas funkcionē tajā brīdī, kad krīze uzsākās? Es gribu sacīt, ka jā. Un pirmā, pirmā institūcija, kas rieģēja radikāli un pozitīvi, bija Eiropas centrālā banka šie jautājumi tika risināti Francijas prezidentūras laikā, lai runātu par līdzekļiem, kas ir e, e, un pasākumiem, kas ir jāveic. Un tomēr es domāju, ka pārmetumi komisijas adresē ir E, nepamatot, jo komisija ir daudz darījusi, ir strādājis pie tā, lai e, dalība valstis īstenot savus nacionālos atvesļošanās plānus. Un, protams, 5 miljārdi, kas patiesībā ir pilienas jūrā. Uh, Eh, tas iespējams citos, eh, citos apstākļos būtu aizņems daudz vairāk laika, tāpēc es domāju, vajadzētu izturēties inst, eh, taisnīgi pret institūcijām un vajadzētu taisnīgi, taisnīgi sakārtot jautājumus, kas ir Eiropas un kas dalībvalstu kompetencē. Un arī e, jaunievēlētajiem parlamentam vajadzēs šos jautājumus risināt kopīgi ar jauno komisiju un e, konkrēti likt apzināties visiem, ka vienīgais veids, kā izkļūt no e, krīzes, ir Eiropas risinājums. Mančinkungs, ko Eiropieši sagaida no nākamā Eiropas parlamenta, runājot par sociāliem un ekonomikas jautājumiem? Es gribētu teikt, ka tās nav abstraktas lietas. Ja mēs paskatāmies uz rezultātiem, tad daži no tiem ir šokējoši. Jo, piemēram, Austrijā 6% ir nobalsojuši par eiroskeptiķiem. Bet vispārsteidzošākais ir tas, ka Mārtiņa kungs ir saņēmis 18% balsu. Un tā, eh, zināmā mērā, ir tāda kritika pret to, kā darbojas parlaments. Līdzīgas lietas notiek arī apvienotajā karalistē un citās valstīs. Tātad no vienas puses vēlētāji vēlas eh, šīs te personiskās attiecības, nevis kaut kādas lietas, kas tiek risināts vispārējā līmenī. Jo, eh, principā, cilvēkus interesē, vai cik lielā mērā kaut kas var ietekmēt viņu dzīvi, un attiecīgi viņu reakcija e, izriet tieši no tā. Politiskā kultūra dažādās valstīs ir ļoti atšķirīga. Un ir valstis, kur uh, cilvēki daudz vairāk uztic Eiropas parlamentam, nevis paši savai valdībai, jo tas atrodas ārpus viņu pašu valdības kontrolas, un savām valdībām viņi neuzticas vairāk ar mazāk par 15% eiropiešu neusticas politiskajām partijām. Un rezultāti ļoti bieži ir pretrunīgi. E, Komisārkungs, e, bez ek ekonomiskiem resursiem, bez finanšu resursiem Eiropas Savienība neko nevar darīt, vai e, varbūt budžets šiem pasākumiem ir nepietiekams. Runājot par aliansu starp Eiropas komisiju un parlamentu, mēs redzējām jau, piemēram, uzraudzības aģentūru sakarā, arī šie, kas daļēji bija krīzes, krīzes pašos pirmsākumos, komisija e, turpināja e, e, iet par nosprasto ceļu un parlaments bija uzdevuma augstumos. Šobrīd mums ir Eh, jādomā par ekonomisku atbalstu, un es arī apzinoties, par ko es runāju, mums ir jādomā par infrastruktūru pārvaldību un jādomā par autonomu eh, eh, aizdevumu kapacitātā. Tad ir nepieciešams lielāks budžets, jā, un arī pašresursi. Piemēram, E, piemēram, banku gadījumā neaizmirsīsim atbalstu, atbalstu MVU un citiem uzņēmumiem. Ko jūs domājat par budžetu, budžetu plašākā uh, nozīmē? Jā, mums ir vajadzīgs lielāks budžets Eiropas Savienībā. Mums ir nepieciešams vairāk investīciju no struktūra fondiem, inovācijas jomā. Mums ir jāstiprina Eiropas sociālais fonds. Un Kopējais Eiropas Savienības budžets šodien ir tikai 1% no kopējā Eiropas Savienības IKP. Mums ir vajadzīga apņemšanās no dalībvalstu puses, mums ir vajadzīga Eiropas resursi un Eiropas nodokļu sistēma. Bet šeit šādus jautājumus var izlēmt tikai ar vienprātīgu balsojumu Eiropa padomē, un daudz valsts nav gatavas uz šādu pieeju. Un šeit ir vēl kāds elements, ja jūs analizējat eh, šo vēlēšanu rezultātus Un ja jūs redzat, ka ir ļoti zems eh, vēlētāju apmeklējums, tā nav Eiropas parlamenta vaina tik daudz, tā ir Eiropas politiku realizēšanas vaina, eh, jo Eiropas eh, dalībvalsts nevienmēr pieņem pareizos lēmumus padomē. Jā, bet vai jūs domājat, ka vairāk, lielāks budžets nozīmē vairāk izdevumu? Jā, nu, protams, ja jūs politiķim iedodat naudu, viņš to iztērēs. Tā tad vai tas būtu labi, ja būtu lielāks budžets Eiropas Savienībā? Jautājums ir, kas tad, eh, uz kā rēķina mēs palielināsim šo eh, budžetu. Palielinot vienkārši nodokļus, palielināt budžetu, nu tas nav risinājums. Šeit ir um, runa ne tikai par līdzekļu, nu, teiksim, nodošanu, bet arī par vāras nodošanu, un tā ir galvenā uh, joma, kur um, noritēs debates. Mēs esam atvērti sociālajam dialogam. Mēs zinām, ka Eiropas sociālās sistēmas ir ļoti svarīgas uh, arī šajā krīzes periodā. Mēs esam gatavi strādāt kopā, taču mums ir jāapzinās, ka ļoti daudz, kas ir jādara dalībvalstu līmenī. Un ne jau tādēļ, ka mēs to nevēlētos dali darīt dalībvalstu līmenī, bet tādēļ, ka dalībvalstu līmenī to var izdarīt daudz efektīvāk. Tātad mēs esam atvērti, taču vēlamies arī uh, efektīvāk darboties. Mankina kungs, jums tikai 30 sekundes, lai eh, kungs uh, eh, pastāstītu, ko jūs domājat par šo te lielāko budžetu un vairāk Eiropas. Nu, tā ir pretrunīga lieta. Ja jūs jautājat cilvēkiem, vai viņi vēlas visu tās lietas, kas ir saistītas ar sociālo aizsardzību, protams, ka viņi teiks jā. Taču, ja es jautāju, vai jūs gribat maksāt vairāk nodokļus, lai jums tas būtu, tad viņi teiks nē. Šeit runa par investīcijām, šeit nav runa par eh, to, lai Eiropa eh, kļūtu par lielu līdzekļu tērētāju, bet ir eh, nepieciešams runāt par investīcijām, un šeit ir jārunā par Trans-Eiropas eh, transporta tīk, tīkliem un jautājumiem, kas ir jārisina. Paldies visiem par dalību šajās diskusijās. Paldies Bukarestei.